Dārgie kolēģi, mums ir jāturpina sanāksme, ja jūs neiebilstat. Un gaidot Violets Bučs ierašanos, es gribētu koriģēt nelielu šī rīta kļūdu. Tad, kad šorīt es sacīju, ka desmitos no rīta, ka bija 40 grādi ārā, nē, tie nebija 40, bet 30 grādi, tāpēc es negribu savā komitejā izplatīt eh, nepatiesas ziņas. Eh, pašreizējā gaisa temperatūra ir 36 grādi. Lūk, Dominika, es precizēju lietas. Un tagad es lūdzu jūs uzņemt pienācīgi mūsu nākošajam darba kārtības punktam prezentāciju, kuru mums piedāvā mūsu komisāre Violeta Bulča, kura ir klāta un kura tūlīt ieņems vietu. Vai jūs redzējāt, kādā tempā viņi ierodās? Jesus, what an entry! Darbie kolēģi, paldies, Violeta, kā esat ieradusies, un mēs varēsim pavadīt kopā šo pusotru stundu, lai dzirdētu, kādas ir komisijas ieceres par mums zināmiem jautājumiem, kādi ir bijuši pēdējie rezultāti transporta padomē un visos leģislatīvajos tekstos, eh, kur ir darba procesā. Un, eh, dārgā Violeta, man ir liels prieks atkal būt tev blakus. Es zinu, ka violetai transports ir sirdslieta, bet tavā rīcībā būs precīzi 10, nu labi, 12 minūtes. Uh, un pēc tam mēs varēsim pāriet pie pirmās jautājuma tūris, ko uzdos koordinatori. Mūsu rītā, rīcībā nav pārāk daudz laika, tā, tā būs minūte katram, pēc tam būs otra tūre ikvienam deputātam, kuram ir uzdotams jautājums, un arī šeit katram būs viena minūte tie, kur pieteiksies otrai tūrei. Ārpus koordinatoriem paceliet roku, lai jūs uzreiz tiktu pierakstīti. Un tagad, Violeta, es bez kavēšanās dodu tev vārdu. Paldies! Paldies par uzaicinājumu! Uz parlamentu pat eh, šajā periodā, kad es jau domāju, ka viss ir devušies atvaļinājumā, bet redzu, ka jūs vēl aktīvi strādājat. Ir lieliski tikties ar visiem jums. Eh, bet, nu. No Pat ja nav visu klāt, tad vispieredzējušākie ir, un es zinu, ka viņi visi nodos tālāk vissvarīgākos vēstījumus no pēdējiem kopīgajiem pieciem darba gadiem. Tāpat ir liels prieks redzēt jaunas, svaigas, entuziastiskas sejas jo jūs izaicināsiet visu, kas ir paveikts pēdējos piecos gados, un mēģināsiet to padarīt vēl labāk. Līdz ar to apsveikumu visiem, kuri vēlas vēl labāks padarīt Eiropas politikas turpmākajos piecos gados, un, protams, dedzīgi vēlos sadarboties ar jums līdz pat savu mandātu beigām un arī mēģināšu pabeigt kaut atsevišķas no nepabeigtajiem dosijai, kas ir vēl ļoti svarīgs, lai varētu labdarboties transports Eiropā. Jūsu komiteja ir viena no visaktīvākajām. Un ik pa pāris mēnešiem man likās, ka ir jauna uzklausīšana. Katru reizi, kad es ierados parlamentā, diskusijas bija visai dedzīgas, plašas un koncentrējās uz uh, visbūtiskākajiem jautājumiem, kur mums ir jārisina kopā. Un tāpēc man bija liels prieks un privilēģija strādāt ar jums visiem tik eh, saistošā veidā. Bet ar to vēl viss nav pateikts. Jūs iesaistāties darbā, kad periods ir kļuvis vēl dinamiskāks, un es pieminēšu tikai atsevišķus eh, aspektus eh, klimata pārmaiņas un vidas jautājumi, par kuriem mēs iesākām runāt pirms gadiem pieciem iepriekš, bet tie nebija e, politisko darba kārtību centrā. Šobrīd mēs tos redzam visur klātesošus, un transports ir atbildīgs par 23% no emisijām un pārējo piesārņojumu beidu. Protams, mēs esam lielā mērā atbildīgi, un es aicinu jūs. Jūs rīkoties drosmīgi, bet reāli, lai jūs palīdzētu visām interesētajām pusēm, lai paveiktu šo darbu. Mērķis ir ļoti ambiciozs, ko mēs eh, saucam par eh, nulles plānu uz 50. Eh, gadus. Nākošais izaicinājums ir digitalizācija, par ko daudz jau tika runāts pēdējos pāris gadus, bet būs aizvien vairāk opciju, lai varētu panākt vienotus spēles noteikumus un konkurenci Eiropas tirgu un globālā mērogā. Tāpat arī drošības apdraudējumi ir klātesoši un drošības jautājumos nodarbina visu laiku, jo drošība ir vērtība transportā. Viss pārējais nāk pēc tam. Tirgus ierobežojumi un citi elementi vēl par tiem mēs runāsim, bet zinot Tran komitejas filozofiju, esam pārliecināti, ka jūs tiksiet ar šiem darbiem galā un arī jaunajā komisijas kolēģijā būs uh, izcils komisārs, kurš uh, spēs uzņemties šo darbu. Tāpat ir jārunā par iespējām, kas tuvojas. Mēs mēģinam uh, integrēt eh, vienā veidojumā transporta savienību. Tas nozīmē, ka jūs saņemat skaidrus politiskus vēstījumus un ar skaidriem trim nulles redzējumiem. Nulles redzējums piesārņojums 50. gadu. Uh, Eh, nopietniem negadījumiem uz 50. gadu un administratīvās nastas izņemšanas no loģistikas tīkliem un pasažieru pakalpojumiem. Šie ir skaidri mērķi, bet ikviena sasniegšanai ir jāspēr daudzi nelieli solīši. Pēdējā fórumā, kad es ar jums strādāju, mēs varējām sagatavot ne vairāk, ne mazāk nekā 49 likuma leģislatīvos dosjē. 43 ir eh, veiksmīgi pabeigti. bet 16, atvainojos, 33 ir veiksmīgi pabeigti, bet 16 vēl aizvien ir darba procesā, un es ceru uz jūsu atbalstu, lai varētu pabeigt darbu pie tiem, un ceru vēl pas, eh, pabeigt, eh, paspēt pabeigt dažas no tiem šī sasaukuma un savu mandātu laikā. Mēs esam arī uzsākuši vairākas sarunas par transporta nolīgumiem, sekundārās likumdošanas, kuras viss atgriezīsies pie jums šī sasaukuma laikā galīgai apstiprināšanai, bet tagad es nosaukšu vēl dažus procesā esošus dosjē, kas, manuprāt, ir vissvarīgākie un steidzamākie. Pirmais no tiem ir Connecting Europe 2.0 un šajā sakarā sarunas par MFF par DSF paketi ir praktiski jau pabeigtas. It īpaši tas attiec uz Connecting Europe 2.0, kas, kur daļēja vienošanās ir panākt aprīlī, bet tā ir tikai daļēju, un es ceru, ka kopīgi ar jums varēšu pabeigt darbie šī dosjē. Ir ļoti nozīmīgi turpināt darbu investīcijās Eiropas transportā. Ja nedarbosies transports, tad nedarbosies mūsu konkurences modelis. Tāpēc lūdzu pabeigsim darbu pie šī dosjē lai mēs varētu stiprināt transporta projekts Eiropā. Stimulam mēs esam uzsākuši vairākus iepirkums pēdējo gadu laikā, un ik viens no tiem bija ar divas vai pat vairāk reizes lielāku pieprasījumu. Tas parāda to, cik šie uh, projekti ir svarīgi. Otrkārt, eh, mobilitātes pakets. Eh, tā ir nozīmīga, lai nodrošinātu labu autotransporta funkcionēšanu un nodrošināt labus darba apstākļus vadītājiem. Laiks iet, bet stāvoklis šajā jomā nav uzlabojies. Drīzāk otrādi tas turpina pasliktināties. Tas nozīmē, ka pakete nāca pareizajā laikā, sarunas bija visai asas, un beigās, un vienmēr beigās ir tā, ka viens uzvar, un otrs šķietam zaudē, bet tā tas nav, uzvarēja demokrātija, taču ir iespēja uzlabot šo tekstu, un tāpēc esmu gandarīti par to, ka Somijas prezidentūra apliecina gatavību nekavējoties uzsākt trilogu, tad, kad jūs būsiet gatavi, lai mēs varam pabeigt darbu pie šīs paketes. Nu, kā jau es sacīju, es apzinos, ka arī no savas puses mēs varam uzlabot šo paketi, lai risinātu tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras vairāk reģioni. Bet paketi ir nepieciešama, lai samazinātu par 60% administratīvo nastu, kas ir jau motivējošs fakts, kā arī uzlabot sociālo ietvaru, kurā mēs varam piesaistīt jauniešu šai profesijai. Profesijā trūkst strādājošo. Bet galvenokārt tāpēc, ka darba apstākļi ir tādi, kā tie ir. Tāpēc pabeigsim darbu pie šī teksta, jo tirgumu un mūsu iedzīvotājiem tas ir vajadzīgs. Tālāk, eh, pabeidzot sarunas pie pirmās mobilitātes paketes mēs varam atsākt sarunas par kombinēto transportu. Tas ir papildus spiediens uz šo paketu, lai mēs varētu risināt vēl vienu ar klimatu saistītu jautājumu, lai mēs varētu pabeigt pirmo soli. Un es Eh, neesmu mierā ar to veidu, kā kombinētā transporta jautājums tiks skatīts, un es eh, tikai vēlos gūt pārliecību, ka mēs nesagatavojam sliktu paketi, pievērsīsim tam uzmanību un veidosim kombinētā transporta likumdošanu tādu, kas ir motivējoša un piemērota klimata pārmaiņām. Nākošais būtiskais jautājums ir FT. Jūnija padomē transporta ministra pieņēma vispārējo pieju elektroniskai informācijai kravas transportam. Un šo tekstu mēs varēsim pabeigt, domājam, Somijas prezidentūrā. Es vakar tikos ar viņu Somijas prezidentūru, tāpat jūs tikāties, un es domāju, ka šīs prezidentūras laikā teks, darbs e, pie teksta tiks pabeigts. Ļoti svarīgi, lai kravas transporta informācija kļūtu digitāla, un mēs varētu samazināt transporta izmaksas par 20 līdz 27 miljardiem uz 2040. gadu. Es domāju, tas ir pietiekams pamatojums. Jūnijā Padomi runāja par progresu ziņojumiem citos svarīgos dosie un tos nosaukšu, jo domāju, ka arī tie tiks skatīti Somijas prezidentūras laikā, lai uzsāktu trilogus pēc jaunā gada. Pirmais eh, ceļu maksājumu, otrais TNT, TNT infrastruktūra projekta ieviešana. Jūs zināt, ka ilgs laiks paiet, kamēr tiek uzkrāta viss vajadzīgā dokumentācija investīciju projektiem, un mēs gatavojam jaunietvaru, lai varētu pātrināt administratīvās procedūras TNT projektiem, lai panāktu to, ka visi TNT e, koridori ir pabeigti uz 30. gadu, un tad mēs varam veidot visaptverošus tīklojumus uz 50. gadu. Par Eh, nomātiem transporta līdzekļiem, eh, smagajam transportam, eh, neapgrūtinot ceļu drošībai fiskālās politikas, šim jautājumam būs jāsako, jo mums ir nopietni tirgus izaicinājumi reālajā dzīvē, un šis temats ir jārisina Eiropas līmenī. Un visbeidzot, dzelzceļa pasažieru tiesības, lai panāktu pilnu šo tiesību ieviešanu. Un arī šo dosie Somijas prezidentūra vēlas pabeigt. Šogad. Un tagad pāris vārdi par eiroviņeti. Nereti interpretācijas, interpretācijas medijos ir bijušas atšķirīgas par to, ko mēs vēlamies un nevēlamies sasniegt, bet tad, kad es saku, ka pilsoņi izdara lielu spiedienu uz transporta jomu, lai samazinātu ietekmi uz vīdi. Tādēļ es atgādinu, ka e, piesārņojums lielā mērā nāk no transporta un ir jāpiemēro princips piesārņotājs maksā par piesārņojumu un negatīvo ietekmi. Un arī jāpaturprātā mūsu ziņojums ir vajadzīgi četri gadi, lai sagatavotu pilnu visaptvarošu ziņojumu, e, sadalītu pa transporta veidiem, pa dalību valstīm. Ieskatieties šajā ziņojumā, tas ir ļoti labs, un es domāju, ka no jaunās komisijas būs vēl jauni priekšlikumi. Bet arī vēlreiz gribu atkārtot jūsu priekšā un arī nododiet vēsti tālāk mūsu pilsoņiem. Esmu gandarīti par to, ka mēs speram konkrētus soļus. Uh, lai atrastu risinājumu uh, regulārajiem eh, pārbraucienu veicējiem. Un tagad pāris vārdu par aviāciju. Mēs strādājam pie vairākiem aviācijas dosie un Mums bija jāpaveic vai jāpanāk vairāki nolīgumi, lai nodrošinātu uzlabojumu savienojumos Eiropas Savienībā, bet mēs nevaram visu uzsākt, eh, un šo pašu iemeslu pēc mēs esam iestrēguši ar vienoto debesu pārvaldību, un eh, tas viss ir Gibraltāra jautājuma dēļ un to saukšu tikai skaitli, ka mēs katru gadu zaudējam div, vismaz 2,8 miljārdus, jo mēs nevaram panākt visu aptverošu no līgumu. Un tagad runājot par sastrēgumu problēmām, un ar tā, tām jūs e, saskarties šogad, mēs nevaram pabeigt darbu vienbalsības problēmas padomē dēļ, un Gibraltāra jautājums kavē šo vienbalsību panākt. Šis jautājums ir jāatrisina visaugstākajā līmenī. Palīdziet mums stimulēt procesu pozitīvā veidā. Es eh, domāju, ka es eh, esmu praktiski visu izstāstījusi, būs daudz jautājumu, un tā kā šodien ir ļoti daudz un daudzu uzmanības centrā, tad es novēlu jums visiem veiksmīgu sasaukumu un labus projektus Eiropas transportā. Paldies! Merci, euh, Violeta, pour... Paldies, Violeta, par. Mm šo izklāstu, un tomēr tie ir vieni un tie paši jautājumi, kuri atkal atgriežas. Šī pati mobilitātes paketi, ne, mēs nepaliksim ceļa malā. Padomēji ir sava nostāja, parlamentam būs sava nostāja, termiņi ir fiksēti, un arī saruna mandāts tiks fiksēts nākošajā sanāksmē, kura notiks ar koordinatoriem. Atgādinu, ka mēs esam sastāvu mainījuši, tāpēc vajadzēja mainīt referents, eh, ēnu referentus un tomēr domāju, ka mēs pabeigsim darbu drīz. Otrais svarīgais jautājums, kā jūs sakāt, komisāri, mēs vairs Nedrīkstam zaudēt laiku pie tekstiem, kas ir ieguluši atvilknēs un kur jau ir parlamenta nostāja. Eiroviņeķi ir viena darbības svīra pret klimata pārmaiņām un tas ir nepieciešams eh, attiecībā arī uz citu nozari, kas ir kravu pārvadājumi. Ir atkal kravām jāceļo pa dzelzceļu. Trešais jautājums, par ko mēs nerunājam mm, e, pietiekami, E, un tas nav pietiekami diskutēts, tas ir turisms. Tas ir atkal jāatgriež darba kārtībā. Ilgtspējīgs turisms, nevis lielie kruīzi laineri, kas brauc uz Venēciju, un mēs vairs nezinām, ko darīt ar šīm peldošajām salām. Ir jāpārskata turisma jautājums, vai, vai tā nav Izabela? Tāpat būs jābūt radošiem. Tas nozīmē uzrunāt uh, nozares, kas parasti nav priekšplānā, piemēram, jūrniecība, jo arī tā ietekmē piesārņojumu klimatu, tāpat aviācijā mēs pieprasīsim to pašu, ko mobilitātes pakete. Mēs vēlamies aviācijas paketi, eh, sociālo sadaļu. Nevar pieļaut to, kā eh, mazo zemo cenu līdzsabiedrībās apkalps strādā briesmīgos apstākļos un vienlaicīgi jāpieprasa vides sadaļa. Aviācijai ir arī jādod savs dabums, lai mazinātu izmešus. Tālāk vēl viens būtisks temats. Uh, Eh, ko es pieminēju jau šorīt, un nepiekāpšos, tās ir pasažieru tiesības. Un tad, kad mēs runājam par intermodalitātes pētījumu, tikko, un Kofkungs arī to atgādināja, intermodalitāte nozīmē aktivizēt lietas, kas nemaksā dārgi. Eh, velosipēdu eh, vietā vilcienos ir patērētiem tiesības un astoņas vietas vilcienā nav viena vai divas, vai arī padomu vēlas atteikties no vietas skaita. Ir jāaktivizē šie, šīs sviras un tālāk. Jūs to nepieminējāt, bet tās ir sarunas ar par bijušo. Tas ir Brexit. Mēs runājam par auto uh, Eh, pārvadājumiem, jūras, aviācijas nozarēm, bet ja mēs nevarēsim vienoties, tad viss būs paralizēts debesīs, vilcienos, skrabu pārvadājumos. Mums ir jārīkojas tālrecīgi. Mēs esam komiteja, kura anticipē problēmas. Nākošais ir budžeta jautājums. Līdz šim mums ir izdevies uh, transporta komitejas budžetu paturēt. Mums ir jācīnās, lai mēs to paturētu turpmāk, bet arī, lai to pārvirzītu uz prioritātēm, jo pilsoņi gaida no mums konkrēts risinājums. Tāpēc es vēlos runāt par konkrētām lietām, aicinu jūs uzdot jautājumus. Skelers kundze, vispirms jūs viena minūte jūsu rīcībā. Paldies! Tautas partijas vārdā vēlos pateikties e, par darbu un jūs e, esat paveikuši daudz, lai gan vide nebija visai labvēlīgi. Transporta jautājumi ir būtiski, šie ir svarīgi tik tiešām, bet tie. Ja nevar būt vienīgais mūsu darba fokusēšanās punkts. Kopā ar kolēģiem no NVU Nempelā eh, domāsim par šiem jautājumiem un koncentrēsimies uz eh, reāliem transporta, mobilitātes, turismu jautājumiem. Tādi kritiski jautājumi kā uh, slota un gaisa pasažieru tiesības uh, nav pavirzījušies uz priekšu, tā arī Gibraltāra jautājums ietekmē uh, daudz šos dosijai strādās, turpināsim strādāt pie tiem un pabeigsim darbu. Mums ir unikālas iespējas šobrīd, un pilnībā paturēt, paturot prātā to, kā e, mums ir priekšsēdētājs, kas mudina zaļināt transporta nozare. Es paļaujos uz to, ka mēs radzīsim līdzsvarotu pieju mūsu nākotnes darbā. Paldies! Paldies! Atgādinu tomēr, ka mūsu jaunās priekš, komisijas priekšsēdētājas mandāta prioritāte ir klimats. Viņa domā man līdzīgi, esmu gandarīta par to, ka tautas partija vislielākā grupa nosūta spēcīgu signālu par to, ka klimats ir ļoti svarīgs jautājums. Ertu kungs, vārds jums! One... Paldies, viena minūte vai divas, tikai viena minūte. Nu, tad nemaz nav vērts neko jautāt, bet nu vismaz izmantošu iespēju Bolčkundze. Un paldīšu pateicību sociāldemokrātu vārdā par sadarbību pēdējo pieci gadu laikā. Man liekas, ka mēs esam ļoti laba komanda. Paldies par jūsu centieniem. Man ir vairāki jautājumi un arī kritiska doma. Sākšu ar kritiskiem vārdiem gribētu jums atgādināt un arī uh, mums visiem uh, vāc. Uh, Eiropas kopiena tiesa lēmums par vācu ceļu nodevu Junkar kungs un komisija nu, nebija ļoti e, izcili darbojušies šajā a, izpratnē. Tie ir mani kritiskie vārdi. Un nākamais jautājums - strīds starp Bavāriju un Austriju. Jūs zinat, ka smagās mašīnas, kas Alpos pārvietojas un Brenners reģionu. Es zinu, ka Eiropas komisija ar šo jautājumu nodarbojasies. Un tad ten desmit, tik daudz, kas ir izdarīts, lai pirmos lēmumus implementētu bet 21. un 22. gads ir pārskatu plāni, plānoti un vai jums ir kādi jautājumi? 11,3 eh, miljardi sef ir uh, tiešām par maz un vai mēs varētu kaut ko darīt, lai uh, pieaugtu finansējuma apjoms. Paldies! Paldies Artagungam! Tagad uh, Dias kungs lūdzu runāšu spāņu valodā. Mm, la intervención de mi grupo. Manas grupa pasustāšanās ehm, komisāras kundze nebūs jautājumi, bet tikai pateicība. Vēlos pateikties jums par atņemšanos eh, strādājot savā matā un arī vēlos pateikties jums par dedzību kas eh, bija redzami viscaur jūsu darbības laikā. Tāpat arī piebildīšu, ka mūsu grupa trešā parlamentā darīs visu, lai varētu mēģināt panākt maksimālu nolīgumu skaitu ar parlamenta grupām. Un vienoties ar visām, mēs apzināmies, ka dažādi dosie ir visai jūtīgi, daži jau ir uz darba galda, citi eh, vēl tikai nāk, un mēs tomēr esam trešais politiskais spēks, mēs strādāsim, lai varētu darbu pabeigt. Un, kā jau es sacīju, eh, mēs neuzdosim jautājumu, bet domāju, ka mēs varam būt ļoti apmierināti ar jūsu darbu un ka jūs esat eh, ārkārtīgi daudz devusi darba, eh, pozitīva komisija savā darbā strādājot. Paldies, Kofkungs. Eh, vārds jums. Uh, thank you very much, uh, Matt. Paldies, priekšsētājs kundze. Es gribēju jūs sveikt, komisārs kundze. Daudzajādā ziņā tas ir pārdomu laiks kas ir noticis komisijas līmenī pēdējo piecu gadu laikā. Raugoties uz to, kas notiek šodien Eiropā, visdrīzāk mēs arī piedzīvosim rekorda augstas temperatūras 41 grāds, manuprāt, tika sasniegts Francijā, Lielbritānijā rīt līdz 38,5 grādu temperatūras tiek sagaidīts 36 šodien ārpusē un uh, INLO ģenerāla direktorāts izsūtīja brīdinājumu par gaisa kvalitāti uh, Brislā aicinot uh, nebraukt ar automašīnu un arī vecāki uh, cilvēki un bērni, viņiem vajadzētu būt uzmanīgākiem. Ja jūs padomājat par pēdējiem pieciem gadiem, vai jūs domājat, ka jūs esat darījusi pietiekami, uh, lai apkarot klimatu pārmaiņas vai pievērstos jautājumiem par pilsētu gaisa kvalitāti Eiropā? jo mēs zinām, ka aptuveni e, tūkstoši miljardu eiro gadā ir kopējās transporta izmaksas. Un tas ir ārkārtīgi liels, uh, liela summa, un tas ir arī ideoloģisks jautājums. Un jautājums ir tāds, vai Eiropas Savienība, mēģinot, uh, veidojot uh, vienoto no tirgu un atvieglojot uh, Transporta iespējas ir um, devusi arī pienesumu, lai situācija kaut kādā veidā arī pasliktinātos Eiropas līmenī. Un es ļoti labprāt gribētu uzzināt jūsu viedokli un arī to, kā jūs domas beidzot šo darba cēlienu. Paldies! Lūdzu, ievērojiet runas laiku. Ēlera kungs tagad lūdzu. Paldies, es runāšu vācu valodā. Esmu Austrijas deputāts. Un diskusijas par eiro viņiet ir ļoti nozīmīgas. Mums ir sistēma, kā šo naudu iekasēt smagajām mašīnām, un, manuprāt, nevajadzētu mainīt sistēmu, kas jau darbojas. Mēs esam noraizējušies, ka šīs direktīvas izmaiņas radīs papildu izmaksas uzņēmumiem, bet arī privātpersonām. Un tādēļ mans jautājums komisārs kundzei. Kā jūs vērtējat parlamenta pieņemto uh, dokumentu? Privātās mašīnas nav iekļauts šajā dokumentā, vai ir plānots tās iekļaut, un ja jā, tad no kura laika un kāds būs īstenojums? Otrs jautājums. Par uh, ceļu nodavām mēs aicinām tahometru uzlabošanu uh, skatīt atsevišķi un vai komisija vēro kādus? Vai plāno kādus uh, soļus? Uh? Nu, piemēram, izmantojot uh, uh, mobilo telefonu un kādu no aplikācijām. Paldies! Zīles kungs, vienu minūtu lūdzu. Sākšu un teikšu paldies komisārs kundzei par darbu pēdējo pusi gadu laikā. Mums bija diezgan veiksmīgi sadarbīgi dažos jautājumos, bet mūsu nostāja ir atšķirība, piemēram, mobilitātes pakotnē. Un gribētu šo mobilitātes pakotnes tagadējo stāvokli un tā pieņemšanu iepriekšējā parlamentā neatbilstošu uh, noteikumiem un jūsu domas par 2050. gadu uh, nu, uh, nulles izmešu, un varbūt, ka nebūs mēs, uh, sakam, smago mašīnu vispār šoferi līdz 2050. gadam. 2-3 tūkstoši kilometrus um, automašīnas ceļos arī varbūt bez uh, šoferiem un uh, uz tādām valstīm, kā piemēram Latvija brauks visu šo ceļu gabalu. Uh, un varbūt arī bez drošām um, uh, parkošanās iespējām iespējām. Mums ir jāpārdomā vispār sistēma uh, kā tāda. Man liekas, ka mēs dodamies nepreizā virzienā. Komisijas um, priekšsēdēs vēl nav pieņems arī lēmums, kā vispār uh, izturēsies pret parlamenta pieņemto mobilitātes pakotni. Tas lēmums ir sagaidīts septembrī, Un es esmu arī eh, gan koordinators, gan arī aktīvi strādāju ar šiem jautājumiem. Paldies! Να σας καλωσορίσω και εγώ και να σας ευχαριστήσω. Es gribu jūs eh, sveikt, komisārs kundze. Tāpat arī gribu eh, teikt paldies par jūsu iniciatīvām. Pēdējo piecu gadu laikā daudz kas paveikts. Jūs runājat par mobilitātes pakotni, tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs domājam, ka visi šie ilgus gadus eh, vestie sarunu rezultāti, eh, tos nedrīkst eh, vienkārši neievērot. Mēs šeit runājam par darba noteikumiem šoferiem un drošības jautājumiem. Es domāju, ka trilogu jāsāk nekavējoties, un kompromiss, kāds tika sasniegts, tas ir jāturina, lai nav nekādas kavēšanās. Un arī ļoti priecājos par to, ka jūs apņēmāties saistības. Es gribētu teikt arī vēl sekojošo klimata pārmaiņas. Tas ir prioritārs jautājums. Jūs to teicāt iepriekšēji runātāji, daudz par to runāju. Un viss tas, ko sasniedzam, jāceras, ka uh, visu lēmumu uh, degpunktā ir cilvēks. Visa šīs diskusijas par uh, zaļināšanu un par transporta jautājumiem un zaļo politiku. Ja mēs paredzētu kādas balvas par to, vai nebūtu tā, ka nabadzīgie no tā vienmēr ciestu, vai nevajag kādas izlīdzinošas pasākumus, tas ir mans jautājums. Paldies! Daudz jautājumu, Bulčs kundze. Lūdzu. Paldies. Paldies, Karīmas kundze. Ļoti nozīmīgi jautājumi. Ļoti priecājos, ka varēšu papildu skaidrojumus sniegt. Karima teica, nu, praktiski ietvars, par ko mēs diskutējam. Bet papildu jautājumi bija ļoti skaidri. Nu, pirmkārt par Gibraltāras jautājumu. Tālērs kundze, es tiešām būšu pirmā, kas būtu ārkārtīgi priecīga, ja jūs, ja es varētu izmantot tos teikumus, kādus mēs izmantojam, lai uh, jau tos lēmumus, kas ir par aviāciju sasniegtu, uh, ieviestu. Nelēmīgā kārtā Brexits ir uh, radījis situāciju, kad viss ir apstājies. Mēs uh, ceram, ka Brexit jautājums tiks atrisināts drīz. Un visi diplomātiskie spēki piekritīs, uh, ka nu, aviācijas jautājums uh, tiek uh, virzīts tā, ka tas vairs nav. Uh, tā kā lamatās. Bet, nu, ticiet man, es būtu pirmā, kas būtu ļoti laimīga. Mēs tiešām vienkārši gaidam un esam gatavi, jau tā var teikt, lēcienam. Nākamais jautājums - zaļā darba kārtība. Daudzi no jums par to runāja. Es gribētu tikai pieminēt, ka tad, kad sāku darbu, mēs tik ļoti nebijām vēl norūpējušies toreiz par piesārņojumu. Pirms pieciem gadiem par citiem jautājumiem runājām. Bet jau no pirmās dienas mēs sākām izmantot visus instrumentus, lai veicinātu investīcijas arī uh, transporta tādā zaļa, kļūšanā par zaļāku. Tādēļ 30% no visiem iespējamiem uh, līdzekļiem izmantojām dzelzceļam un uh, arī citiem mēs turpināsim šādu darbību. Un tāpat nākamajā finanšu periodā nodrošināsim to, ka lielākās investīcijas tiks novirzītas zaļai darba kārtībai. Mēs turpinam šo darbu un līdz 2050. gadam emisijas nulle ir mērķis un tas liekas kļūst par standartu dažādos jautājumos. Mēs ļoti labi to apzināmies diviem aslu dēļ. Pirmkārt, vēlamies turpināt energosavienības vispārējo stratēģiju, lai mēs rastu dažādus enerģijas avotus un būtu mazāk atkarīgi no naftas, jo tas nav mūsu galvenais energoavots. Un tāpat mēs turpinām dažādas attīstības veicināšanu un arī alternatīvo degvielu attīstību, līdzfinansējot infrastruktūru, kas uh, ļaus transporta izmantotājiem šo alternatīvo enerģiju izmantot. Tātad, nu, strādājam ļoti aktīvi. Un tāpat ļoti aktīvi ambiciozi plāni CO2 standartiem automašīnām, gan privātajām, gan arī smagajām mašīnām. Un daudz, kas ir sasniegts, arī komisija ir radījis ļoti ambiciozas plāns un varbūt, ka pat vēl vairāk nākamās komisijas laikā. Bet, nu, tas, ko gribu teikt, ir šis uh, nulles virziens, mēs virzamies 60%. 40% jātīst nākamo 30 gadu laikā, zinu, ka varam, jo redzēju, kas notika un cik daudz, kas notika nākam, pēdējo 5 gadu laikā, tātad to mēs varētu sasniegt, taču visiem jāpiedalās un esmu pārliecināta, ka transports uh, nozara strādās uh, šīs uh, zaļās darba kārtības un nulli izmešu uh, uh, politikas virzienā. Nākamais jautājums. Jūs man varat uh, palīdzēt jūs dalību valstīs trešā vai ceturtā uh, dzelzceļa pakotne, kas beidzot varētu dot šo uh, ieguvumu. Tas ir jāimplementē, jāizmanto. Un uh, 14 tūkstošus, 14 tūkstošus noteikumu dzelzceļa satieksmē mēs aizvietosim ar 1600 noteikumiem. Uh, Un tas visbeidzot ļaus dzelzceļiem sākt domāt ES līmeņos, jo tas bija tik ļoti nacionāls eh, jautājums. Mēs turpināsim šai pārobežu savienojamībai un pārobežu projektu attīstībai. Ceru, ka sasniegsim rezultātus un uh, interoperabilitātes tiks sasniegta visā ES līdz 2030. gadam. Taču man ir vajadzīga arī jūsu palīdzība nu, teiksim, nevis man tas ir vajadzīgs, bet Eiropas tra eh, transporta nozarei, lai mēs varētu ietekmēt daudzus risinājumus. Tāpat arī mēs esam strādājuši ar urbāno mobilitāti eh, vairāk nekā 1600 pilsētas eh, sadarbojas, lai veicinātu ak aktīvus projektus. Tas ir arī subsidaritātes jautājums. Mēs nevaram tieši iejaukties, bet mēs savienojam viņus, lai varētu plānot kopā un tāpat arī, lai izmantotu tos instrumentus, kādi ir viņa rīcībā. Kādas ir mūsu iespējas? Mums ir standarta tehnoloģijas, kā jau es teicu, mandāta sākumā viena pietura, lai varētu to visā uh, ES izmantot, nevis 5-6 uh, vietas, kur vērsties. Uh, Kas tagad ir iespējams? E, ir iespējama vienošanās, un Somu prezidentūra to mēģina. Jūs jau pirmajā lasījumā skatījāties šo jautājumu, kāda būtu formula e, izmaksu aprēķinam. Un tad, kad tas būs, tad mums būs risinājums Eiropas līmenī, un es domāju, ka tas arī nesīs savu pienesumu tam, ka palīdzēs pilsētām. Jūs redzat, kā pilsētas mēģina rast e, viņu īpašo ceļu. Dārgais kolēģi, draugs, Zīles kungs, mēs šos piecus gadus tiešām deļā, devāmies pa dažiem ciļņainiem ceļiem kopā un esam rezultātus sasnieguši. Un esmu pārliecināta, ka sasniegsim to arī ar mobilitātes pakotni 1 un 2. Zinu, ka jautājums ir ļoti aktuāls. Mēs mēģinam novērst dažus jautājumus. Uh, varam uzlabot to, un tas, ko jūs sakat, tukšās, um, tukšie braucieni, mēs mēģinam to novērst, un varbūt, ka ir iespējama arī uzlabojumi. Lūdzu, strādājiet kopā ar padomu, lūdzu, meklējiet ceļu uz priekšu, un ticiet man, es aizvien saņēmu vēstules un uh, no Austrum uh, Eiropas un Centrālās Eiropas saņem vēstules, kas uh, norāda uz to, ka visiem šī pakotne ir vajadzīga. Bet, protams, tas nedod maksimālu uh, apmierinātību visiem. Visiem ir uh, jāmeklē kompromisi, un pat komisijai bija jāpiekrīt dažiem, uh, dažām izmaiņām. Tagad par pasažieru uh, uh tiesību, uh, dārgais Rīma un dārgie kolēģi. Soma prezidentūra strādās ar šo jautājumu, un DigiMove uh, uzreiz ir sākus strādāt uh, multimodālā. Uh, veidā mums ir jāveicina integrēt tās biļetes un to uh, izveide. Tas ir nākamā sasaukuma uzdevums. Un ceru, ka Horvātijas uh, prezidentūra nākamgad arī sniegs uh, šo uh, risinājumu. Tī, nākamais. Tirola. Ļoti sarežģīts jautājums. Četras valsts ļoti interesēts risinājumā. Deputāti no četrām valstīm interesēja. Un ticiet man, uh, Tas ir jautājums, ar ko strādāju katru nedēļu, ja ne katru dienu. Izaicinājumi, kuram pievēršamies pēdējo trīs gadu laikā, ir tāds, ka aicinam iesaistītās puses pie sarunu galda, lai rastu risinājumu. Četrām valstīm nu nav tāda pati pieeja, viena un tā pati pieeja šim jautājumam. Kur esam pat laban? Pat laban Austrijas uh, priekšlikumu izvērtējam. Šodien nosūtīju vēstuli prasot detalizētāku skaidrojumu, lai varētu redzēt skaidrāk, kāds ir jaunais priekšlikums. Un es ceru, ka līdz rudenim mēs varēsim pozitīvāku vēstījumu jums dot. Vēl viens iespējams risinājums, par ko mēs diskutējam ar visām pusēm, ir Brennera koridora ceļnodeva Tas ir jautājums, par ko nopietni diskutējam, un es ceru, ka mēs varēsim pāris labus rezultātus sasniegt. Taču fakts ir tāds, kā gaisa piesārņojums Tirolas ielijā ir ļoti e, augsts. Un arī tāpat ir, ka mums nav pārāk daudz alternatīvas, ko mēs varam piedāvāt, līdz Brenner tunels nav iz. Uh, būvēts. Tas ir viens no lielākajiem investīciju projektiem, pabeigts 2027. gadā. Es vairāk reiz apmeklēju to, lai arī atbalstītu, arī morāli, taču viņi nevar ātrāk izbūvēt tuneli nekā iespējams. Ceram, ka daži pagaidu pasākumi tiks izveidoti un vismaz mēs varēsim atvieglot situāciju gan ceļojošiem, gan iedzīvotājiem Tirolas ielajā. Ā, vairāk nav laika. Nu, labi. Elle me prend par les sentiments. OK, for the maritime. uh, maritime, uh, maritime. Tagad uh, izmeši uh, jūra, jūr, jūrā un uh, tas ir jautājums, par kuru sistēmiski strādājam pēdējo trīs gadu laikā. Priecājos, ka varu teikt, ka visas iesaistītās puses – ir radušas vienošanās par nozīmīgākiem jautājumiem digitalizācija, piesārņojums un vienkāršošana noteikumu ziņā, kā pat arī nākotnes redzējumu izstrādi. CO izmešu samazinājums jūras, jūrsaimniecības sektorā ir liels sasniegums. Tas arī globāls biznesa projekts. Mums ir nepieciešama arī globāla risinājumi un vienošanās. Mums ir jāapvieno visas iespējamās puses, lai samazinātu CO un CO2 izmešu lietas, lai vispār samazinātu piesārņojumu un izmešus par 50% līdz 2050. gadam, bet, nu, paklausieties, līdz 2030. gada pārskata klauzulai ir iespējami pat ambiciozāka mērķi. Lūdzu, saglabājiet spiedienu jūsu mandāta laikā. Uh, Vēl ambiciozāka mērķa ir jāizsaka balstoties uz tehnoloģiskiem risinājumiem arī zaļie, zaļā darba kārtība kuģošanas jomā, beidzot arī iesaistās kuģa saimniecības un reizes. Un ziniet, ka jūsu mandāta laikā vienīgais pieturs punkts Eiropai un šis single window princips es virzu to arī, lai eh, to varētu izmantot. Un digitalizācija palīdzēs labāk pārvaldīt ostas, transporta ceļus, palīdzēs patērētājiem un tāpat arī dos informāciju par pieejamiem pakalpojumiem ostās. Līdz ar to mēs varēsim uh, labāk saimniekot Eiropas ostās un iedrošināt šim trešām, sekām, pil, trešām valstīm pielietot šādu pašu politiku, it īpaši tur, kur kuģi uh, dodas. Šī jūras saimniecības uh, sektora iesaiste, te, šeit ir pilnīgi skaidras apņemšanās un, un inovācija un mēs arī uh, iesaistamies šī jautājuma risinājumā. Paldies! Paldies, Bulces kundze! Tagad ir ļoti daudz kolēģi pieteikušies runāt, un es jums slēgšu ārā mikrofons, ja jūs runāsiet ilgāk par minūti. Bilbao kundze, skatos arī uz jūsu pusi. Vienu minūtu. Merci beaucoup. Paldies! puses, um, dārgā Violeta, vēlos tev pateikties par īstenoto darbu. Es zinu, ka um, ļoti bieži es jutusies viena pati, jo um, tevi neatbalstīja dalībvalstis, valdības, bet tomēr vienmēr esi virzījusies uz priekšu un parlaments ir bijis kopā ar tevi. Tāpēc paldies par visiem um, pūliņiem un pār uzticību. Tik tiešām transporta savienība un mobilitātes pakete arī es saņemu vēstules no tām nozarēm, kas apliecina, ka kamēr nebūs uh, panākts tas ko viņi vēlas, ka būt vienmēr ir labāk, ja pastāv mobilitātes paketi, nekā iesākt no nulles. Man ir jautājums, kā tu uzlūko dalībvalsts šajā sakarā? Vai tev šķiet, ka pastāv vairākums, kas vēlas turpināt, vai ir debata par to, ka nepieciešams atsākt no nulles? Es domāju, ka trilogi ir paredzēti līdzsvaram. Otrkārt. Monsieur Danielson. D Danielson kungs, lūdzu, tagad jūs. Thank you, president. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisārs kundzei par šo uzstāšanos. Jūs šķiet ļoti labi izklāstījāt komisijas nostāju attiecībā uz mobilitātes pakotni un ceļu transporta direktīvu. Un, ja pareizi saprotu, visām direkcijām komisijā vajadzēja sagatavot konkrētu priekšlikumu, un, ja tas komisijai būtu paprātām, tas tiktu pieņemts nekavējoties. Vai jūs varētu pastāstīt, kuru no trim priekšlikumiem izstrādāja tieši jūsu ģenerāldirekcija? Paldies! Paldies, Danielson kungs! Farandīno kungs! Minūte jums arī. Grazie! Grazie, komisār. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze, es esmu jauns šīs komitejas loceklis. Un šajās dažās dienās esmu patiešām daudz ko mācījies, daudz ko uzzinājis, lasījis. Un esmu arī pats eh, pārliecinājos par to, kas jau ir paveikts transporta nozarē. Protams, eh, uzsāktie projekti ir jānoved arī līdz galām. Tas ir ļoti svarīgi, lai uzlabotu transporta infrastruktūru Eiropā. Neaizmirsīsim arī ekoloģiju. Ir ļoti liels piesāņums, klimata pārmaiņas un tā tālāk. Es vēlējos tikai pateikt, ka pilnībā piekrītu daudzam eh, no kolēģu paustā. Tādēļ man ir tāds ļoti vispārīgs jautājums. Esmu novērojis, ka nozare, enerģētikas nozare un arī lauksaimniecība, kā arī pilsoņi ir samazinājuši emisijas par 20%. Kādēļ tad transporta sektorā emisijas turpina pieaugt? kādēļ Eiropas institūcijas šeit nav panākušas vairāk. Paldies un lūdzu ievērojiet sev atvērto laiku. Flebo kungs, lūdzu. Eh, Kā tad pareizi izrunā jūsu uzvārdu? Es tā franču manierē to izman, izrunāju. Uh, Tā tad es izteikšos lakoniski, Bulcas kundze, bravo jums par visu paveikto. Es nesen esmu ievēlēts Eiropas parlamentā, bet eh, jau senāk šeit strādājušie deputāti man ļoti sirsnīgi uzņēma. Es gribēju tikai jums pateikt, ka jūs esat uz pareizā ceļa un jūs ļoti augstu vērtē. Un tagad jautājums. Jūs pati teicāt, ka uh, transporta sektors ir ļoti nozīmīgs tautsaimniecībai un tiek runāts par jauno kohēzijas politiku, jauno DFS uh, un uh, nepieciešamo finansējumu. Kā vajadzētu labāk investēt, lai transporta nozarē būtu lielāka ienākuma un lai tas nāktu par labu visu mūsu IKP? Un es pat 30 sekundes ietaupīju. Flebokungs, es atvainojos, varbūt es jūs varu saukt vārdā, nevis uzvārdā. Deparnē kundze, lūdzu, minūte. Paldies! Bulcas kundze, jūs jau pati to pieminējāt, eh, ka eh, sākumā uzsākot darbu, jūs eh, bijāt pārliecināta nedaudz uh, par uh, citām vērtībām, bet tagad jūs esat mainījusi domas un jūs saprotat, uh, ka transports nav tikai ekonomika un pēļņa, bet jādomā arī par klimata pārmaiņu um, apkarošanu. Nu, varbūt vajadzētu to visu tomēr definēt citādā. Kā mēs definēsim savus mobilitātes mērķus nākamo piecu gadu laikā, lai varētu arī sasniegt Parīzes mērķus? Mums ir jādomā, kas ir. Uh, jāsasniedz, ko darīt ar nevajadzīgiem eh, milzīgajiem projektiem, milzīgas automaģistrāles un tādi prestiži, piemēram, dzelzceļa projekti, kas nenesīs nekādu labumu, lai samazinātu CO2 izmešas. Tātad jādomā varbūt sākumā par šo klimata steidzamību un tad par citiem pakārtotajiem aspektiem. Pat tiešām gan padomē, gan komisijā vajadzētu metodiski labāk strādāt un jau eh, sākt visu no pareizā atspērienu punkta. Paldies! Fidānces kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienītā komisārs kundze, arī es esmu jaunievēlēts parlamenta deputāts, bet es eh, esmu jau strādājis ar eh, iepriekšējiem jūsu kolēģiem, un 2014. gadā te strādāju. Es gribēju jums uzdot jautājumu kas eh, skar tieši Itāliju un arī tāda strateģiska koridora izveidi vidusjūras reģionā. Vakardien valdība beidzot eh, deva zaļo gaismu, lai izbūvētu šo tuneļa daļu no Turīnas līdz Lionai. Un šis Jāsaka, ka konkursu procedūra tūdaļ noslēgsies un eh, ir ļoti grūti arī eh, saprast, kā notiks finansējuma piešķiršana. Es kaut ko vairāk gribētu uzzināt par nākamajiem eh, paredzētiem soļiem un ko jūs sagaidāt no Itālijas valdības. Paldies, Borhie kungs tagad. Priekšsēdētāji, labdien! Paldies komisārs kundzei par šo prezentāciju un kā bijāt gatavi šodien pie mums ierasties. Aizvien vairāk preču tiek vests arī no Itālijas. Labprāt gribētu dzirdēt, kāds progress ir panākts Brenner tuneļa sakarā un kādi pasākumi ir paredzēti, lai pārstrādātu satiksmes direktīvu. Jādomā arī par šo intermodālo platformu finansējumu un uh, loģistikas ķēdes uzlabošanu. Tas viss ir nepieciešams, lai uzlabotu transporta plūsmu kopumā. Un pēdējais jautājums. Uh, Ko esat paredzējusi darīt, lai samazinātu tās izmaksas, kas rodas transporta operatoriem? Paldies, un tagad Novaks kundze. Paldies, paldies, ka devāt man vārdu. Patiešām ar lielu gandarījumu šeit uh, skatos uz komisārs kundzi, man ir jāsaka arī pateicība par visu jūsu darbu, nu varbūt, ka kritika atstāšu citai reizei. Tādēļ uzdošu jautājumu. Kādus pasākumus uh, jūs ieviesāt uh, šajā sasaukuma laikā, uh, un kurš no šiem pasākumiem ir vislabāk uzlabojis Eiropas pilsoņu dzīvi? Un par ko jūs visvairāk varat lepoties, atskatoties uz paveikto? Un vēl viens jautājums. ko jūs ieteiktu Slovenijas reģioniem, kādi projekti būtu jāīsteno, vai, piemēram, vajadzētu uzlabot arī dzelzceļa infrastruktūru, jo tā ir pagaidām ļoti novecojusi. Paldies! Paldies par visiem šiem jautājumiem, arī par šo jautājumu, un jāsaka, mēs te runājam par Eiropas līmeņa jautājumiem. Mēs tagad nevaram par visiem reģioniem, visām valstīm uzdot jautājumus, kas ir specifiski uh, raksturīgi tieši tiem. Nu, tad uh, pavaicājiet uh, Slovāku valdībai, ko darīt. Šeit ir Eiropas diskusijas. Lūdzu, nākamais runātājs, uh, labdien! Uh, jūs šodien runājat par ekoloģiju, par transportu, jādomā. Uh, par tādu transportu, kas ir ekoloģiski atbildīgs, un tas ir jādara steidzami. Un, protams, jūs ļoti pareizi eh, norādījāt, ja transporta vienu dienu vairs nebūtu, tad eh, pienāktu gals arī mūsu eh, pašreizējiem dzīves modelim. Bet mēs nevaram visu to aplūkot tikai no tāda patērētāja un materiālistiskā viedokļa. Mums ir jādomā, protams, par tādu uh, efektīvu uh, transportu ar augstu veiktspēju, bet tam jābūt arī uh, ekoloģiskam. Vai jums nešķiet, ka ir kaut kādas pretrunas starp ekoloģiju un tādu sistēmu, kas pieprasa aizvien vairāk pilsētu transportu? Paldies, un tagad uh, Mar Grapīnī kundze, vai es kādu palēt garām? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju uzteikt jūsu darbu un jāsaka, ka jūs gandrīz vai esat bijusi vispieejamākā komisāra šī sasaukuma laikā un alaži esat arī atbildējis uz visām manām vēstulēm. Un mēs esam redzējuši gan rezultātus, nu, gan arī netik apmierinošu veikumu bet ir jāatrisina arī problēmas ar mobilitātes pakotni, un e, šis darbs būs jāturpina arī pēc tam, kad būsiet nolikusi savus pilnvaras. Mums ir jāparunpējas par tehnisko jautājumu atrisināšanu. V Vai šis patiešām ir tāds vislabākais, optimālākais piedāvājums, eh, ko, par kuru varētu vienoties trilogā? Vai būs eh, laba konkurētspēja, vai varēs samazināt piesārņojumu, vai tiks ievērotas eh, darba ņēmēja tiesības, vai tas viss patiešām ir ņemts vērā? Pat atliksim malā politisko ideoloģiju, bet vai no tehniskā viedokļa šeit viss ir perfekti? Paldies, Grapīnī kundze, un tagad Lešanto kundze uz vienu minūtu. Ā, jūs nevēlaties runāt labi? Enslīkungs, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Vai es varētu palūgt la, lai, kad tiek runā, lai mēs varētu runāt par uh, klimata steidzamību, um, sabiedrības, uh, veselības, uh, neatliekamību, par haosu, par ekoloģisko sabrukumu. Izmantojiet varbūt tādu leksiku labāk. Un arī eh, šī resursu izsaimniekošana. Uh, kas patiešām ir neilgtspējīga, un ņemsim vērā arī e, visu šo patērētāju kultūru, kas ir novedusi mūsu planētu līdz tādam stāvoklim. Mums vajadzētu izdomāt, kādu valodu mēs šeit izmantojat. Jūs lūdzat, lai mēs esam uh, vaļsirdīgi un tieši. Labi, kā jauns parlamenta deputāts es būšu tieši. Kas notika ar šo dīzeļdegvielas skandālu? Kādēļ tad e, valstīm spiež nesko darīt, bet no jūsu puses nekas netiek darīts. Bet lūdzu, izglītojot mūsu valstu līderus, lai viņi izmanto beidzot pareizo retoriku, lai šī klimata steidzamība būtu arī pareizi atspoguļot. Paldies! Paldies! Paldies par jūsu e, kaismīgo uzstāšanos! Nākamā runātāja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārs kundze. Šogad ļoti bieži tika runāts par infrastruktūru, par piesārņojumu un komisijas mērķis bija līdz 2030. gadam uh, uzlabot ceļu asis. Uh, Bet eh, kādēļ tik maz tika runāts par vietējiem ceļiem un eh, vietējai attīstībai dalību valstīs tika paredzēts neproporcionāli maz līdzekļu? Mēs nevaram runāt par konkurenci tikai Eiropas līmenī. Ir jādomā par labāku sistēmu, lai līdzekļi eh, varētu tikt ātrāk atrasti dažādiem vietējiem projektiem. Man ir radies tāds iespējas, ka līdz 2030. gadam varēs uzlabot mūsu infrastruktūru, bet vietējā uh, līmenī reģionos situācija joprojām būs visai bēdīga. Komisārs kundze, ņemot vērā jūsu gūto pieredzi, varbūt to var iekļaut vēl nākamajā DFS. Paldies, Gīzekas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Mēs te runājām arī par jaunām frekvencēm, par 5G eh, frekvencēm, eh, interneta pieslēgumiem. Beigu beigās šis priekšlikums izgāzās. Vai jūs vēl varēsiet paspēt izstrādāt tehnoloģiski neitrālu priekšlikumu vai atstāsiet to eh, savam sekotājam vai sekotājai? Es domāju, ka jums būtu bijušas iespējas vēl savā pilnvaru laikā šo jautājumu atrisināt. Paldies, Gīzekas kungs! Nārta kungs. Es uh, izteikšos uh, lakoniski. Komisārs kundze vēlējos jums pateikties par pēdējo piecu gadā veikto un esam patiešām gandarīti par visu padarīto un labi, ka tas tagad notiek pēc vēlēšanām, jo, ja tas, mēs mēģinām to visu sasteikt vēl pirms vēlēšanām, tas nebūtu tas labākais gājiens. Mums vajadzētu patiešām atteikties no tādām pašām pretrunīgākajām detaļām šajā priekšlikumā, nu, ka, piemēram, no Atlantijas okeāna krasta smagās automašīnas brauc pilnīgi tukšas līdz pat Melnās jūras reģionam, nu, tas galīgi nav normāli. Un mobilitātes pakotne uh, bloķē citus būtiskus dokumentus, uh, piemēram, arī uh, intermodālo transportu. Tas ļoti daudz bremzē un. Man dažreiz šķiet, ka es te gandrīz vai atrodos NV komitejā. Mums vajadzētu patiešām domāt par transporta jautājumiem pirmām kārtām, pat ja ārā ir ļoti karsti. Paldies! Es gribēju jums atgādināt, ka mobilitātes pakotne tagad uh, ir jāizskata mūsu komitejā, nevis komisijā. Šeit par to jārunā ir transporta komitejā. Garsīs kundze, lūdzu! Gracias, prezidentā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, par jūsu uzstāšanos un arī par veikumu šo gadu garumā. Lai gan esmu jauna parlamenta deputāte, esmu apņēmusies strādāt, lai finansējums CO2 izmešu samazināšanai paliek vismaz iepriekšējais. Tāpat arī turpināsim strādāt pie transporta dekarbonizēšanas. Un šis Eh, punkts ir jāsaista arī ar digitalizāciju un automizāciju transporta nozarē, ko mēs esam vērojuši transportā, un, kā jūs sacīja Somijas prezidentūra, eh, tam tiks dos silpums. Domāju, ka transporta dekarbonizēšana, digitalizācija un automatizācija tam visam ir jāparedz pārējais pasākumu un attiecīgs finansējums un atbalsts nozarei, lai mēs nezaudētu darba rokas un varētu izmantot pozitīvā veidā viņu prasmes un zināšanas. Paldies! Madam, mēs... Paldies, Meicas kundze, uz minūti. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Bulcas kundze. 2015. gadā bija deklarācija jeb paziņojums par riteņbraukšanu, ka uh, riteņbraukšana ir jāatzīst uh, par tādu līdzvērtīgu transporta veidu uh, un ka vajadzētu samazināt uh, bojāgājušo riteņbraucēju skaitu un ir, uh, piemēram, riteņu izmantošanai uh, līdz 2030. gadam jāpieaug par 50%. Bija arī ļoti interesants uh, dokuments pētījums par Eiropas Savienības uh, stratēģiju riteņbraukšanai. Kā jūs uh, vērtējat panākto progresu Eiropas Savienībā? vai patiešām e, būtu ar ko lepoties e, pēdējo četru gadu laikā. Un jautājums par e, ceļu satiksmes drošību. 2017. gadā 26 tūkstoši cilvēku gāja bojā uz Eiropas ceļiem. Ko jūs varētu minēt šajā sakarā? Un pēdējais jautājums, jā, man jau tūliņ beidzas laiks pārējā uz vasaras ziemas laiku, jo es esmu dzirdējusi, ka šeit arī ir iniciatīvas ieplānotas. Paldies! Mei Meisas kundze, Dontingas kundze, lūdzu jums vārds. Thank you, Commissioner. Paldies, komisārs kundze. Jūs pati atzināt, eh, ka eh, mums ir patiešām milzīgi izaicinājumi, lai līdz 2050. gadam emisijas būtu nulles līmenī, bet nestoties uz visiem labajiem plāniem, emisiju eh, līmenis turpina pieaugt. Un eh, ir arī domāts par jauniem priekšlikumiem, bet 40% eh, ir piedāvātais samazinājums jaunajā ceļu kartē. Nu kā tad mēs ar šādu priekšlikumu varēsim sasniegt nulles līmeni? Vai jūs man piekristu, ka lai. Um, aizpildītu esošo plaisu starp realitāti un vēlamo, mēs varam mēs varētu vairāk uzmanības patiešām pievērst um, iešanai ar kājām un rīķeņbraukšanai. Varbūt, ka tie ir tie pareizie pasākumi, lai uh, ātrāk sasniegt vēlamo efektu. Paldies, Kampo kungs. Grazie, prezidente. Perfekta la pronuncia. Paldies, priekšsēdētāji, paldies uh, komisārs kundzei par šo perfekto prezentāciju. Laipni lūgt mūsu komitejā. Es varu pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Esmu patiešām ārkārtīgi gandarīts, ka Itālijas valdība beidzot ir devusi savu svētību uh, tuneļa izbūvēji starp uh, Turīnu un Lionu. Tas ir ļoti svarīgi visam mūsu reģionam. Un, protams, tas. Uh, arī uzlabos infrastruktūru un um, atļaus beidzot īstenot tādu strateģisku projektu. Un tas būs ļoti svarīgi arī periferākiem reģioniem. Es pats esmu no Dženovas, bet, nu, jā, negrib te konkrētus uh, reģionālus piemērus minēt. Es uh, nāku no Dženovas un tur iebruk šis tilts. Un tas attiecas arī uz um, infrastruktūras drošību. Mums ir jādomā par projektu labu īstenošanu un ir patiešām ļoti rūpīgi jākontrolē, vai infrastruktūra atbilst kvalitātes standartiem. Tā ir ļoti būtiska infrastruktūras sastāvdaļa. Es domāju, šis ir ļoti kutelīgs jautājums. Paldies par šo jautājumu. Bulcas kundze, tagad jums ir 22 jautājumi uzdoti. Un jums ir tieši 13 minūtes. Vai neviena, saka Bulcas kundze. Lūdzu, jums ir tātad 47 sekundes katram jautājumam precīzi. Lūdzu, došu jums vārdu. Now, uh, all the questions... Visi jautājumi bija tiešām svarīgi, un es nespēju atbildēt detalizēt uz visiem. Tad jau pirmkārt, pēc vasaras atvaļinājuma e, mums ir iecer jums izdalīt faktu lapu, lai jūs redzētu, ka viss ir uzsākts, atvērts, pieejams un arī, lai mēs varētu runāt par iespējami sadarboties nākošajā etapā. Šo faktu lapu jūs visi saņemsiet. Bet iesākumā atbildēšu uz konkrētiem jautājumiem, kur izskanēja un domāju, ka tie labi iekļaujas kopainā. Pirmkārt, te atgādināšu, ka mēs pa esam pabeiguši iepirkumu konkursu TNT tīklojuma paplašināšanai. Rudenī sāksies publiskās konsultācijas, un balstoties uz tām mums būs priekšlikumi, lai e, paplašinātu esošo TT tīklu. Taču sekundārs tīkls ir dalību valstu atbildībā, un koncentrēsimies uz TNT tīklu, kas ir komisijas atbildība. Domāju, ka pēc ietekmes izvērtējuma visiem priekšlikumiem mēs varēsim lemt pār kritērijiem un veidot sarakstu ar nākotnes investīcijām. Lions Turīns projekts un arī citi lielie projekti vajadzīgi vai mazāk vajadzīgi, ir jāizrunā, un, protams, pirmais spriedums piekrīt dalībvalstīm. Dalībvalstīm ir jāpiedāvā, un ja tās tiešām uzskata, ka projekts ir nepieciešams, tad mēs nāksim ar citu skatiem, balstoties uz kopējiem kritērijiem un ņemot vērā paustās vajadzības. Bet šobrīd mēs esam uzklausījuši Itālijas premjerunu, kurš eh, atbalsta Lionas Turīnas projektu, bet es vēl aizvien gaidu oficiālo apstiprinājumu rakstveidā, lai varētu virzīt tālāk šo lietu. Tāpat ir citi aspekti - transporta dekarbonizācija un izaicinājumi šai sakarā Skaitļi ir zināmi. Viens triljonus eiro, tas ir tūkstots miljārdu, miljārdu eiro, eh, kas ir negatīvas eh, sekas. Tas arī eh, faktu lapā jūs redzēsiet pa valstīm un veidiem, kas viss kas par ko atbild. Es uzskatu, ka finansiāli ir jāstimulē noza jomas, kas ir vismazāk karbonizētas. Eh, dzelzceļš, jūras ceļš. 60% eh, eh, piesārņu nāk no autotransporta, no tiem 60% no personiskiem auto. Ja mēs apzināmies to arī kā pas, ka ir E, jāveido pasažieru dzelzceļa pakalpojumi, bet tie ir jānodrošina. Komisija nevar būvēt e, dzelzceļus, likt sliedas vai, vai piedāvāt dzelzceļa pārvadājumus. Mēs mēģinam stimulēt ar e, līdzinvestīcijām Un mēs pēdējo piecu gadu laikā esam stimulējuši rekorda augstas investīcijas. 240 miljārdi eiro ir investēti pēdējos eh, četros apus gados. Mēs varam darīt vairāk, bet ir vajadzīgi projekti investori par tiem interesējas. Mums ir strateģiski skaidra darba kārtība, caurskatāmība, paredzamība un arī apņemšanās, bet ir vajadzīgi labi projekti. Un, ja jūs jautājat, kur investēt, tā ir multimodalitāte, lai varētu izmantot esošās infrastruktūras. Mēs eh, investējam multimodālos satiksmes mezglus, lai uh, pasažieri un loģistikas pakalpojumu piedāvātāji varētu pāriet no viena transporta veidu uz citu un nodrošināt to, ka lielākā daļa eh, krāvu tiek pārvadāta pa dzelzceļu, pa jūras ceļu un pēc tam pēdējā etapā pa autoceļiem. Bet loģistikas operatori vēl aizvien turpina apgalvot, ka dzelzceļš nav drošs, ka uh, Eh, vēl aizvien pietrūkst pārvadājumā posmu un ir nepieciešams opcijas pakalpojumu nodrošināšanai. Tāpēc mums ir jāturpina strādāt un šobrīd mums ir atbalsts arī no dzelzceļa interesēto personu puses, bet viss notiek pārāk lēni, tāpēc palīdziet mums, lai eh, vietējā līmenī varētu šo jautājumu attīstīt. Tas ir nepieciešams, lai uh, E, sniegt risinājumus, kas uzlabotu efektivitāti no vienas puses un mazinātu piesārņojumu no otras. Tāpat mēs atbalstām e, ātrgaitas dzelzceļu. Mēs vēlamies 30. E, gadā visu Eiropas Savienību savienoto uh, ar klasisko dzelzceļu, bet arī šobrīd stimulējam, un tas ir vislielākais iegūms ar, ar ātrgaitas satiksmi tādu kā Eirostāru. Pēdējā sasaukumā Eirostārs paplašināja savus uh, pakalpojumus eh, no Briseles līdz Amsterdamai, un arī es vēlētos šādu dzelzceļu, kas savienot visas lielākās Eiropas pilsētas. Pils pieciem, sešiem simtiem kilometru dzelzceļš ir pilnīgi pietiekams, bet neviens neuzdrīkstās pie šiem jautājumiem strādāt. Mēs redzam uzlabošanās un ārs stimuliem, mēs zinām, ka mēs varam darbu paveikt. Tāpēc palīdziet mums komunicēt šajā ziņā. Komisija ir gatava, tas nav šķērslis šeit. Un tāpēc Eh, šiem lielajiem projektiem ir jāīstenojas, jo bez tiem mēs nevaram savienot Eiropas Savienību. Kāpēc eh, piesārņojums pieaug? Tāpēc, kā vienotais tirgus ir sācis darboties, cilvēki nodarbojas ar biznesu, mēs aizvien vairāk kapitalizējam vienā tā tirgus labumu, ir aizvien vairāk satiksmes, kas tiek ģenerēta Eiropas Savienībā, un vienlaicīgi, ja mēs eh, turpinam dekarbonizāciju, dekar, dekar, dekarbonizēt, tomēr tā pārvadājuma apjoms pieaugs, un tāpēc mums ir jāvirza investīcijas, jāveido strateģiski projekti, lai mēs varētu par, uh, saīsināt administratīvās procedūras, kur šobrīd prasa desmit gadus. Un tālāk vēl cits jautājums ir lielo infrastruktūru uh, projektu īstenošana, kas jau Nu, pēc savu raksturu prasa 7 līdz 15 gadiem. Es varu uzbūvēt e, ceļu e, samērā īsā laikā, bet tuneļa tilti un dzelzceļš prasa daudz ilgāku laiku. Tāpēc šāda veida stratēģijas ir jāveido vairāku mandātu garumā. Un tāpat arī kolēģiem jāapzinās, ka par daudziem infrastruktūru projektiem runājot, es to pārņēmu no kolēģa Kalas, un nākošais komisārs tos pārņems no manis, jo mums ir jārīkojas konsekventi darba īstenojot. Nākošais ir piesārņotojs maksā princips. Tas ir politisks lēmums, kurš maksā, vai maksā sabiedrība, laba vai piesārņotājs. Tā būs visai karsta diskusija ne tikai NV, bet arī TRAN komitejā. Tālāk par jauniem modeļiem transportā tie ir nepieciešami un mēs esam gatavi ieviest sešas horizontālas prioritātes šajā sasaukumā - dekarbonizācija, digitalizācija, piesārņojuma mazināšana, inovācija, mobilitāte un globālā vadība un investīcijas. Tas viss, lai sasniegtu trīs galvenos mērķus - samazināts negatīvās ietekmes, lai sasniegtu nulles redzējumu, lai uzlabotu efektivitāti un lai uzlabotu savienojamību gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, un mēs pieturamies pie šiem trim mērķiem. Jaunais modelis transportā būs digitāls. Un es tagad īsi reaģēšu attiecībā uz CTS izaicinājumu. Esmu vīlusies par notikošo, it īpaši eh, saistībā ar negatīvajām lobbyistu aktivitātēm, kas nebija godīgas un neskaidroja sasniegumus, mērķus un līdzekļus, kā komisija vēlas uh, īstenot CITS. Un visbeidzot, tā eh, bija nevis problēmas ar 5G pret Wi-Fi, bet dažādu juridisku jautājumu dēļ. Un mēs risinam šobrīd tos jautājumus un ceru, ka mēs varēsim CITS eh, atstāt spēkā Un vēlreiz piebildīšu, ka Wi-Fi risinājums attiec uz drošību, dzīvības glābšanu, lai mēs varētu transportā justies ērtāk, lai um, eh, arī novērst to, ka cilvēks pārāk lēni rieģēja atsevišķās situācijās. Šeit ir runa par uh, auto funkciju, par čipu, kurš spēj nodot informāciju par to, kas ar jums notiek, kā vadītājiem mēs ceram, ka autobūvi to pārņems, ieviesīs, būs spiediens no tirgus un mēs varēsim strādāt ar sabiedrību un arī uzlabot to, kas ir uzlabojums. Bet šeit nav konkurences ar 5G. Tāpēc es ceru, ka mums izdosies strādāt turpmāk, lai mērķi sasniegtu. Ļoti bieži arī uz jūsu darba galda būs mobilitāte kā servis līdz ar digitalizāciju. Un ceturto dzelzceļa paketi, aviācijas, ūdensceļa informācijas sistēmu, ja mobilitātes papildinājums paketi tiek pabeigti, mums būs četru līmeņu digitalizācija autotransportā. Tālāk mums tad ir pamats, lai varētu izmantot digitālus risinājumu, aplikācijas, eh, ko var lejup ielādēt, augšu pielādēt, un mēs varēsim izmantot integrētus pakalpojumus gan pasažieru pārvadājumos, loģistikā, gan multimodālajos pārvadājumos. Un es domāju, ka jūs varēsiet šos jautājumus pētīt tālāk, bet aicinu jūs pievērst eh, lielu vērību E, jautājumam, strādājot ar e, konkurences grupām, tad, kad tiek nepareizi izmantotas jaunās tehnoloģijas, blokķēžu e, grupas, un ir ļoti viegli izveidot, noslēgt sistēmas ar pilnu uh, monopolu. Tāpēc mums jābūt uh, atvērtu pakalpojumu interfeisiem, lai mēs varētu atbalstīt konkurences modeli. Un arī Korīna man saka šobrīd, ka mans laiks aizrit. Es atkal atgriezīšos pie jums, ja ne citāta rakstveidā, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, it īpaši par mobilitātes paketi. Es domāju, ka mobilitātes paketi ir labi sagatavota. Es, protams, neesmu pilnībā apmierināta. Mums vēl aizvien ir iespēja to uzlabot, jo pat, ja parlamenta un padomes viedokļi ir tuvi, padome ir rudenī gatava iesaistīties, un es domāju, ka mēs varam pabeigt darbu to rudenī, un līdz ar to mēs varēsim darbu pabeigt pie tā, un es vēlētos pateikties Korinai pār, Karimai pār darbu un vadību Trānu komitejā. Es domāju, ka viņa būs ļoti instrumentāla savā darbā, lai pabeigtu darbu pie sarežģītajiem dosie, lai stimulētu dialogu ar komisiju, ar dalībvalstīm. Un es rēķinos uz koordinatoru atbalstu un jums būs jāmeklē kopīgs ceļš kā strādāts, bija patiesa privilēģija kalpot Eiropas pilsoņiem. Un šajā pat garā, neatkarīgi no tā, kur mēs tiksimies, mēs varēsim turpināt sadarboties. Paldies, un man vislabākie novēlējumi jūsu nākotnes projektos. Bušskons, paldies pār šo informāciju, bet jūs runājat tā, it kā jūs mums atvadītos. Vēl ir ļoti daudz sarunu priekšā. Katrā gadījumā esam gatavi šīm sarunām. Paldies, Violeta Bulča! Un neskrieniet vēl projām, jo mums ir jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta kas ir viens no vissvarīgākajiem. Ja jūs atstājat zāli, tad dariet to klusumu un mēs pārējām pie 4. darba kārtības punkta. Si sortir, en... Ja vēlaties atstāt zāli, dariet to klusumā. Nākošais punkts ir eh, sociālistu grupas konsultanti. Excusez-moi pour votre oreille close. Si vous voulez parler, vous. Ja jūs vēlaties sarunāties zālē, atstājiet zāli Viktors, ja vēlaties turpināt sarunas, bet tagad mēs turpinām par nākošo darba kārtības punktu ļoti būtisku mūsu komitejā. Tas attiec uz ģenerālo budžetu 2020. gadam uz visām sadaļām. Un tā kā mums ir jāuzsāk 20. gada budžeta procedūru, kas atbilst pēdējam DFS gadam un ir pēdējais budžeta projekts, ko ir sagatavojis Junker komiteja. Un tāpēc es došu vārdu uh, mūsu referentam Danielam Freidam. Pēc tam izteiksies līdzreferenti un visbeidzot eh, termiņš. Freida kungs, vārds jums. Merci, madame la présidente, uh, dear colleagues. Well... Paldies, priekšstādātājs, eh, kundze, eh, kolēģi. Mēs uh, Šodien jau uzklausījām, ka transporta sektors uh, ir uh, pie vainas pie 25% uh, siltumnīcas gāzu izmešus, mēs redzējām, ka visos citos uh, sektoros pēdējo desmitgažu laikā izmeši samazinās un transporta joma ir vienīgais izņēmums. Un uh, izmeši ir 30% lielāk nekā 1990. gadā. Kādēļ tā? Vairāk mašīnu, vairāk uh, uh, džipu un vairāk lidmašīnu gaisā. Parīzes uh, vienošanās uh, ir noslēgta vēlamies tā sekot, un arī komisijas priekšsādātāja līdz 2050. gadam pieteica ļoti liels izmaiņas. Līdz ar to mēs saskaramies ar tiešām lieliem uzdevumiem. Kā mēs sasniegsim klimata neitrālu transportu līdz 2050. gadam? Nu, tā tad es domāju, ka mums ir eh, pilnībā jāmaina ka tas, kā mēs domājam par šiem jautājumiem, un process jāsāk tagad. It īpaši, ja mēs runājam par plašiem eh, infrastruktūras eh, projektiem, tāds kā, piemēram, Brenner tunelis, plānošana, tiešām tai vajadzīgi un izbūvēja desmit gadus. Mēs nevaram zaudēt vairs laiku. Tie mērķi, kas ir noteikti Parīzes vienošanā, ir ļoti nozīmīgi un 2020. gada budžets transporta jomā, manuprāt, ir pilnīgi nesaistīts ar realitāti. Es domāju, ka nu, vai nu būs tāds scenārijs, kur daudz plašas teritorijas planētā, teritorijas nebūs apdzīvojams vispār, uh, vai pēc pāris gadiem vispār būs jāpārtrauc jebkura transporta izmantošana, kas rada siltumnīcas iz, gāzu izmešus. Mums būs jāmaina vai nu no mobilitāte, vai mūsu ekonomika. Un neskatoties uz izaicinājumiem, padome vēlas īsināt jau tā mazo budžetu projekti, lai pievērstos risinājumiem, piemēram, labāk dzelzceļa savienojums starp dalību valstīm, lai samazinātu gaisa sektu pārvietošanās lidmašīnu izmantošanu. 1,5 miljārdi eiro bija iepriekš paredzēti. Es nu, tiešām neza, nedomāju, ka nu, šeit ir risinājums, iespējams, Āhena, piemēram, no Beļģijas uz Vāciju dodoties pat šeit, uh, ir uh, vairāk budžeta vajadzīgs nekā mums visam kontinentam ir atvēlēts. Tātad laiks ir pienācis, lai mēs uh, pamatā pārveidotu transportu sporta finansējumu. Un Invest EU programmās mums ir jābūt pilnīgi jauniem pieeju veidiem transportējumam. Un tā vienošanās Invest EU, kas ir, tie nav savietojumi ar planētas aizsardzības projektu īstenošanu un ir nepieciešami tādi projekti, kas ir ilgspējīgi un klimata pārmaiņām atbilstoši. Tas ir sakāms par visiem tiem finansējuma veidiem, par kuriem mēs vienosimies. Un vēl es gribētu uzsvērt to, ka, ja mēs runājam par transporta investīcijām, dzelzceļš no vienas puses un ilgspējīga urbānā mobilitāte, tām jābūt prioritātēm. Šeit mums ir jāuzsver arī drošības jautājumi. 26 tūkstoši bojā gājušie uz ceļiem, daudz no tiem uh, riteņbraucēji un kājām gājēji. Šeit ir nepieciešams absolūts izmaiņas 2020. gads. Šajā gadā mēs pārskatīsim arī mandātu EB jautājumu risināšanai, un mums ir jāpārskata viss šī jautājuma risināšana, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība pilsoņus atbilstoši jāinformē, ir uh, vairāk uh, skaidru projektu nepieciešama, pilsoņu iesaiste infrastruktūras projektos ir uh, jāuzlabo, un es gribētu piedāvāt tādu integritātes instrumentu, to var veiksmīgi pārbaudīt, piemēram, reģionālo attīstību fondu projektos, un mēs gribam uh, iesaistīt pilsonisko sabiedrību plašos uh, infrastruktūras projektos, lai samazinātu korupcijas riskus. Paldies jums, un es gaidīšu gan jūsu viedokļus, gan ēnu referentu uh, viedokļus par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, uh, Tēlers kundze, lūdzu. Jo Romaniskai kungs nebūs zālē, vienu minūti jums lūdzu. Dārgie kolēģi! 2020. gada budžeta projekts 1,8 miljārdi izdevuma daļā un 3, 3 miljārdi maksājuma apropriācijās. Tas ir pozitīvi vērtējums, jo pieaugums līdz 2020. gadam ir sagaidāms. Marineski kungs iesniegs divu veidu grozījums. Pilotu projektiem, budžeta projektam un sastai sadaļai par mobilitāti. Mēs atbalstam komisijas priekšlikumus un līdzekļu palielinājumu ES aviācijas drošības jautājumu risinājumam no 3.79 līdz 4.3 miljardiem eiro. Mēs raudzīsimies arī, kāda būs budžeta komitejas nostāja un piemērosim mūsu nostāju septembrī. Paldies! Paldies, nākamā runātāja. Paldies. Tā tad eh, es eh, gribētu teikt, ka šīs diskusijas ir saistītas arī ar iepriekšējām. Budžeta jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Padome ir uh, lēmusi, ka piedāvās līdzekļu samazinājumu vairākās jomās. Es esmu uh, sociāla demokrāta referents šajā jautājumā un izteikšu priekšlikumus, lai budžeta izdevumi tiktu atgriezti iepriekšējā līmenī. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir liela atšķirība uh, budžeta izdevumu uh, jomā 06, 02, 04 pozīcijās. Runājot par transporta aģentūru darbu, šeit ir nepieciešams izmaiņas, un tāpat arī citas mūsu nostājas ir par aviācijas sektoru. Un par izmaiņām šajā sektorā ir skaidrs, ka budžets, ko ir sagatavojusi komisija, nav ideāls budžets. Uh, bet uh, padome vēl grib īsināt uh, līdzekļus, un tā nav atbilstoša uh, pozīcija, uh, tādēļ es uh, iesniegšu grozījumus. Paldies! Paldies, Grapīnī kundzei. Tagad nākamais runātājs. Muchas gracias. Paldies. Turpināšu spāņu valodā. Vai arī man arī cība ar vienu minūti? Man ir divas, trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, Kāda ir mērķi klimata pārmaiņu jomā? Domāju, ka mums ir jāturpina strādāt ar programmām un projektiem eh, publiskā privātā partnerības jomā. Un šis pēdējais budžeta gads ir izšķirīgs brīdis, lai nodrošinātu esošo programmu turpināšanos, kā arī ir jādefinē būtiskākās politiskās prioritātes. Runājot par kritērijiem pilotu projektam, ir jākoncentrējas uz rezultātiem un pie, pie, e, Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Otrs svarīgais punkts ir turisma joma. Tad, kad tika veidot šī komiteja, tādēļ es uzskatīju, ka ir jāveido specifisks finansējuma punkts turisma attīstībai, lai varētu ņemt vērā tā ietekmi ekonomikā, nodarbinātībā, sociālajā attīstībā un konkurencē. Tāpat arī noslēgumā vēlos pateikties um, par darbu Eiropas transporta aģentūrām, jo tā ir pievienotā vērtība un atsauca, kas ir ar savu pieaugošu uh, eh, prasību finanšu jomā. Paldies! Beaucoup pour votre réponse. Et... Paldies par uh, gan atbaldi, gan arī uh, domām. Tagad nākamais runātais Zīles kungs, lūdzu. Paldies, Karim EKR er, uh, vienmēr atbalsta realistisku un sabalansētu budžetu. Tādēļ ļoti nozīmīgi veikts, kā līdzekļi tiek izmantoti. Un mēs, kā EKR, er varētu uh, atbalstīt to, ka lielākajā izdevumu kategorija daļā tiek atjaunota projekta sākotnējā piedāvājuma apjoms un jāfinansē plaši projekti, piemēram, Connecting Europe Facility, un tāpat šī sistēma, kas tiek at veikt jaunu un izveidot pēdējo gadu laikā, tas ir risināms jautājums par atsevišķām budžeta līnijām, ir izdevuma kategorijām, ir panākts progress, kur tās ir sagatavotas, un katrā gadījumā mēs gaidam ar nepacietību šo projektu un iesniegsim pāris grozījumus atsevišķās izdevuma kategorijās. Paldies! Paldies Zīles kungam! Kunturs kundze lūdzu. Η πολιτική μεταφορών της Ένωσης είναι κεντρική. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienības transporta joma ir izšķirīga nozīmīga. No transporta jomas ir atkarīgas daudzas citas ekonomikas jomas. Un mums jāatbalsta transports, jo tas ir kas tāds, ko mēs esam sasnieguši. Lai attīstītos, mums ir nepieciešams atbilstošs budžets, ne tikai lai izbūvētu atbilstošos uh, koridorus, bet arī, lai samazinātu klimata pārmaiņas. Par to jādomā, diskutējot par budžeta jautājumiem. Un es gribētu atsaukties arī uz pilotu projektiem un teikt, ka tie ir ļoti nozīmīgi mūsu darbam. Mēs uh, daudzgadu finanšu schēmā atbalstam nozīmīgos instrumentus, kas ir domāti turismu jomas atbalstīšanai. Ir ļoti nozīmīgi, lai turisma joma tiktu attīstīta, jo tā sniedz pievienoto vērtību. Un šai jomai jāpiešķir lielāka nozīme un ir, ir nepieciešama atsevišķa izdevuma kategorija. Nu, piemēram, uh, pilotprojekti, lai uzlabotu uh, iespējas uh, izmantot uh, lielos uh, jūras ceļojumu kuģus. Tas varētu novest gan pie sociāliem uzlabojumiem, gan citiem. Diemžēl komisija vēl nav uh, sākusi darbu uh, pie e, iepirkuma procedūras. Nu, nav šeit nekādu citu uzsvaru, bet mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir nozīmīgi uzticēties komisijai, lai projektus varētu īstenot saulēcīgi. Paldies! Paldies tagad Bilbao kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos paust, ka nav akceptējams tāds samazinājums budžetam, kā to pieprasa e, padome. Mums ir tādi e, būtiski jautājumi, kā digitalizācija, klimata jautājumi, un ja padome pārēdz samazinājumu budžetam, tad e, mums par, kā parlamentam vajag paust savu oponēšanu ne, nelokāmi šādai nostājai, un arī mums jānorāda uz projektiem, uh, kam ir pievienotā vērtība, un arī uz tiem projektiem, ko, pie kuriem darbs ir jāpabeidz. Jo mē, pretējā gadījumā mēs nepanāksim ne efektivitāti, ne CO2 samazinājumu, ne arī kombinēto transportu. Tāpat arī par turismu attīstību runājot. Tas ir būtisks jautājums. Pas, eh, eh, pa, eh, pagājušā sasaukumā mēs strādājam pie tā, lai turisms būtu ar savu specifisku atsauci, lai gan tas ir subsidiartāts jautājums. Tomēr es ceru, ka mums iesākto tekstu izdosies atbloķēt šajā sasaukumā. Paldies! Paldies, Bilbao kundze! Jūs skaidri pateicāt, ka jārīkojas ir atbildīgi. Šis eh, budžets nevar tikai tikt samazināts, par ko lems tikai padomu, un tāpēc mēs cīnīsimies un saglabāsim šo budžetu, kāds tas ir, bet mums ir jārīkojas atbildīgi un, kā ļoti labi norādīja referents, kādus mērķus mēs gribam sasniegt. Tas nozīmē, ka par pilotu projektiem runājot, mums būs konkrēti jāatbild uz to, ko sagaida Eiropas pilsoņi. Mēs runājam par mobilitāti ikdienā, par uh, tuvumu ir arī jārīkojas radoši. Tad, kad es eh, vēlu dzirdu runājumu par nakts vilcienu atgriešanos, tas būs viens no pilotu projektiem. Uh, E, šajā komisijā. Austrieši to ir atjaunojuši, zviedri ir atjaunojuši, rezultāti ir neticami un pastāv pieprasījums. Tagad arī uzklausīsim jūsu priekšlikumus, e, kas palīdzēs iespēju Eh, saskaņot Eiropas projektus un ambīcijas ar pilsoņu cerībām. Un tagad, ņemot vērā visus priekšlikumus, man radās, eh, man rodas jautājums komisijai, ko es uzdošu. Es klapēju sakungam, vai jūs esat klāts? Esmu klāt, bet man, nu, bet atbildsnieks eh, Anna Montaņē, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, un Eh, sveicu jaunos deputātus. Es vēlējos norādīt uz vienu punktu, kurš pilnībā saskana ar vairākiem, no, vairāku runātāju sacīto, kā mēs visai piesardzīgi gatavojam 20. gada budžetu. Un komisija pieturas pie sākotnējām summām, kas ir nepieciešams bet arī atgādinu to, kā CEF gadījumā eh, šī programma tik ka lielā mērā periodā no 14. līdz 20. gadam e, tā vietā, lai būtu tās e, vienas summas katru gadus, jau sākotnēji tika paredzēts, un tas ir projekta ilgā termiņa dēļ, pietiekami daudz līdzekļu periodu beigās. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs nevēlamies apdraudēt termiņus vai atsevišķus projektus, Tāpēc ir ļoti būtiski šīs summas saņemt. Protams, ja jums ir eh, precīzi jautājumi, tad komisija ir gatava sniegt atbildes. Par termiņiem runājot. Mēs gaidām parlamentu tā konsolidēto nostājas oktobra beigām, un pēc tam eh, novembrī samierināšanās eh, procesā, lai padomi un parlaments varētu rast vienošanos par 21. gada budžetu. Paldies! Paldies komisijai! Un tagad vārds referentam atkal dodu jums vārdu, lai jūs varētu ar referentiem vienoties par to, kādu līniju jūs aizstāvēsiet, apzinoties, kāda ir termiņa. Atgādinu, kā šis ir Freida kunga ziņojums, e, grozījuma iesniegšanas termiņi. E, 26. jūlijas pulksten 12. E, tas attiec uz budžeta grozījumiem un kā referentām jums pēdējiem svords. Paldies, paldies visiem kolēģiem par viņu ieguldījumu. Mums, protams, ir jāievēro noteiktie termiņi, un, ja jums ir kādi jautājumi, man biroja durvis alaži ir atvērtas, esat laipni aicināti atnākt un diskutēt par visu to, ko nu pat arī pārunājam. Paldies! Paldies, Freunda kungs! Visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 26. jūlijam. Un iespējams būs diskusijas pirmajās septembra nedēļās, un referenta kungs, nu tas gandrīz ir piedāvājums. véritable débat par rapport à vos objectifs. C'est une proposition que je vous. Tātad mums nevajadzētu te izveidot tādu Eiropas investīciju bankas diskusiju pulciņu. Mums eh, vajadzētu jau laicīgi visus šos grozījumus apspriest un Un tā kā esat jauns eh, deputāts, ir jāsaprot, kādas ir EIB prioritātes, un arī sekretariātam vajadzētu visu to iekļaut darba kārtībā. Dārgie kolēģi, ļoti žēl. Šī ir pēdējā reize, kad jūs mani redzat. Nav uh, citu darba kārtības uh, jautājumu, un nākamā sēde pierakstīt rūpīgi notiks uh, eh, 2. septembrī no 15. līdz pusseptiņiem, un 3. septembrī no 9.00 eh, līdz 12.30 un no 15.00 līdz 18.30. Un uh, šajās pēdējās minūtēs gribēju jums visiem novēlēt jaukas brīvdienas. Jums ir jāatpūšas. Un tām ir jābūt tādām brīvdienām, kas jums ļaus uh, atgūt spēkus un jāsaka, ka uh, mēs šeit neieradīsimies ar ātrvilcienu, ar TGV uh, pārnestā nozīmē. Nē, mums te drīzāk būs jālido ar lidmašīnu atpakaļ ar visām dokumentu kaudzēm, ar darba pilnām rokām un uh, jādomā arī, kādu stafets kociņu mēs nodosim nākamajam komisāram vai komisārei. Uh, Pavadiet labas brīvdienas, eh, priekšsēdētājs vietnieki, referenti, sekretariāta darbinieki, lūdzu atpūtieties, visi labi. Un Dominikas arī apsola atgriezties no brīvdienām ar konkrētiem skaitļiem. Eh, paldies arī tulkiem, saka priekšsēdētāji. Jūs, Allaž, mūs tulkojat eh, tiešajā ēterā. Paldies un sēdi esam beiguši.